Labdien, kolēģi, dāmas un kungi, es aicinu sākt darbu. Sarunas turpinājās starp referentiem, ēnu referentiem, grupām, krietnu nakts daļu, un es domāju, ka, kā jau mēs to vēlējāmies vakar pēcpusdienā, mums varētu izdoties pabeigt visu balsošanu šorīt no rīta. Es saprotu, ka nav pilnīgi vienošanās par visu, bet gal galā, e, ja nav pilnīgi vienošanās, tad, protams, balsojums varēs izšķirt ar vairākuma balsīm. Kā vakar jau paredzējām, es aicinu sākt ar balsojumu, kas nav budžeta balsojums, bet tas ir balsojums par rekomendāciju projektu otriem lasījumam par lēmumu. Juridiski tas ir lēmums par galvojumu pret zaudējumiem. Uh, aizdomiem zaudējumiem no Eiropas investīcija bankas puses. Kalfinkungs ir uh, referents, šodien viņš diemžēl nevar būt klāt. Jūs zinat, ka viņš ļoti aktīvi šobrīd darbojas savā valstī. Bet jūs atcerieties, ka mēs jau par šo lietu esam runājuši vairākas reizes. Mums ir bijuši vairāki sarežģīti trilogi, bet gal galā ļoti konstruktīvi, un mēs ieguvām pozitīvu rezultātu. Tātad no parlamenta puses ar padomi šis trilogs noslēdzās ar politisku vienošanos, un Šodien mums būs viens balsojums, lai apstiprinātu šo piekrišanu, ko jau deva mūsu parlamenta delegācija un Ivailo Kalfina kungs. Es aicinu balsot par šo Eiropas Savienības galvojumu, par šo lēmumu. Kurš ir par? Par, kas balso par? Paldies, kas pret? 1, 2, 3, atturās. Paldies. Un tā tad šis ieteikums tiek pieņemts. Tagad mēs atsāksim balsojumu, ņemsim atkal lielo sējumu rokās un atsāksim tur, kur vakar pabeidzām. 149. lapas pusē, kas atbilst 3B kategorijai. Visiem ir priekšā balsošanas tabulas. Ceru, ka visiem ir elektroniskās kartes. Mēs daudz balsosim elektroniski, kā vakar. Un es aicinu sākt. Tātad 149. lapas puse, pilsonība, sagatavošanās uh, darbības. Amendement soumis au vote est le 4186 de M. Hartong, qui est pour. Uh, tātad uh, tūko, grozījums 4167, kurš pār pret atturās noraidīts. 43, 41, kurš pār pret atturas noraidīts piezīmes ir pieņemtas. Divi grozījumi nākamajā pozīcijā. 41, 89, referents ir pār, kas pret, atturas, noraidīts. Nākošā pozīcija - kultūras programma 226, referents ir par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk nākamās lapas puses augš, augšpusējums ir atkal pilots projekts, pirmais grozījums, par ko mēs balsojam, 41.92, eh, ko iesliedzis Hartunkungs, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 230. kultūras komitejas grozījums, referents par, kurš par, pret, atturas, pieņemts un tāpat arī divi uh, pārējie grozījumi, kur summas ir tādas pašas. Uh, 41.05. Tur mēs balsojam par piezīmēm, un man saka, ka tautas partijai ir arī mutisks grozījums. Tā nav tautas partija, bet tas ir referents. Referents, kundze, jums vārds. Propozīro, ka mamant Mauhāni. Donnez-moi le texte. Allora, l'emendamento... Eh, tātad šeit ir doma pēc vārda training un pēc vārda language. Šajā teikumā izrakstīt izmantot apdraudētās valodas kā apmācības līdzekli. Tātad apdraudētās valodas izmantot kā uh, apmācības līdzekli. Anche questo. Tas ir atrodams dokumentā, kur ir mutiskie grozījumi trešajā lapas pusē. And uh, another pa eh, un'altra parte che è allegata. A... Un vēl viena daļa, kas ir pievienota mūsu balsošanas sarakstam, tas ir papildinājums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 Donc, en Quindi... fait... Tātad referenti saka, šāds ir šis ierosinātais grozījums. Piezīmes tiks uh, grozītas uh, pirmajā daļā, ierakstot uh, apdraudētu valodu izmantošanu apmācībā. Un pēc tam otrs papildinājums būs šī daļa, ko es nu pat nolasīju angļu valodā, un tas ir atrodams trešajā lapas pusē dokumentā par mutiskiem grozījumiem. Tā tad tiek pirmajā daļā ievietota teikuma daļa, un otrajā daļā tiek pievienots vesels, vesela rindkopa. Priekšsēdētāji ir divi tātad mutiski grozījumi vienām un tām pašām piezīmēm. Abi šie mutiskie grozījumi attiecas uz dažādiem aspektiem. Vai par tiem mēs varētu balsot kopā? saka priekšsēdētājs. Pirmais mutiskais grozījums - tā tad ieviest, ielikt šo frāzi use of endangered languages as education media. Kurš pār šo grozījumu? Paldies, kas pret? Divi, at, divi pret, kas atturas? Tā tad šī pirmā daļa ir pieņemta. Otrā daļa. Euh, Kurš pār šo otru daļu? Pret? On va réveiller la mašīna elektroniku. Pārbaudam ar elektroniskajām balsošanas iekārtām. Sākam balsot. Nous sommes 32 vot. 32 klāt esošie balso ar karti. Tā tad lūdzu balsojiet visi. Beidzam balsot. Par šo otro daļu 15 ir par un 16 ir pret. Tātad šī otrā daļa nav pieņemta. Tālāk Eiropas mantojuma zīmes eh, izmēģinājuma projekts. Nonāku pie mēdījiem. 41, 41, 93. Tātad mēdija, mēdija 2007 atbalsta programma. Mākslinieku mobilitāte tas ir projekts. Daži vēl guļ šeit no rīta. Tātad 41,93 grozījums. Hartonga grozījums, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. Un 4600 atkrīt. Mēdija Mandus 41,95, kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 231. referents par, kurš par? Pret? pret, kas ir. Ko dara sociālisti šorīt? Viņi ir par. Kas atturās? 231. ir pieņemts. D'accord. Alors, nous passons maintenant. Tagad pārējām pie uh, īpašiem ikgadējiem pasākumiem. Pie šīs īpašās rubrikas ir kompromisa grozījums. Es te runāju par uh, referentu ierosināto. Tātad tas ietver septiņus, astoņus, astoņus grozījumus attiecībā uz summām. Nē, tā nav. Visu priekšsēdētājs saka. Tātad tas ietver visu. Tātad visu šo izdevumu kategoriju, jeb šie iegadējie pasākumi, tātad uh, visus šos grozījumus ietver kompromisa grozījums balstoties uz uh, summām, kuras ir uh, pusotras miljons saistībās un 2 miljoni 700 tūkstoši maksājumos. Tātad ir miljoni, ne miljārdi, precizē priekšsēdētājs. Godmaņkungs jau sāk satraukties. C'est bien ça, hein? Kurš par tātad par šīm summām? Kurš par? Jo merci. Contre. Tātad pret divi. Tātad, bet vēl ir piezīmes pie, šie, pie šī grozījuma. 50, 60. Eh, grozījumam, kurš par? Vai arī par piezīmēm mēs varam balsot blokā? Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Tā tad vēl vienkāršāk nekā es biju domājis. Tā tad aicinu balsot par piezīmēm blokā. Kurš par? par tātad par šo piezīmu bloku. Kas pret? Hārtonga kungs. Kas atturās? Tātad piezīmes ir pieņemtas. Labi. attiecībā uz īpašiem ikgadējiem pasākumiem, tur tagad viss ir kārtībā. Bet eh, Šāvēl kungs nu pat ir pamodies. Nu, varbūt, ka viņš negulēja, es gulēju, katrā ziņā es atvainojos, saka priekšsēdētājs, un es atgriežos nedaudz uz augšu. Eiropas mantojuma zīme, es aizmirsu balsojumu par grozījumu 41.92, kas ir Hartonga kunga grozījums. Tātad 41.92 Hartunga grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Bet uh, bija par uh, to jābalso. Tagad atgriežamies atkal uh, tur, kur mēs iepriekš jau tikām. Tur mums ir izmēģinājuma projekts. jaunatne darbībā. Aicinu balsot par grozījumu. Simt septiņdesmit ceturtais referents ir par. Balsosim vispirms par summām un pēc tam skatīsimies uz piezīmēm. Kurš par? Kurš pret? Atturas? Visi pārējie grozījumi līdz ar to jaunatni darbībā šajā uh, pozīcijā atkrīt. Jābalso par piezīmēm 174. referenci par, kurš par. Paldies, kas pret? Atturas. Neviens neaturas, arī piezīmes ir apstiprinātas. Nākošais grozījums 238. referents par, kurš par pret, atturas, pieņemts. Nākošais, 748. Referents ir pret, kurš par? Zaļie, kurš pret, atturas, noraidīts. 239. kurš par? Pret, atturas Pieņemts. Pārējām pie 44,77 referents par, kurš par. Paldies, kas pret. Atturas noraidīts. Mm, multimēdiju darbības. Te ir tikai grozījums, es atvainojos. Nē, mums ir vēl. Vēl balsojam par summām. On me dit qu'on a un compromis global. Saka, te, ka esot visaptvarošs kompromiss, kas ļauj mums balsot blokā. Tas attiec uz rezervēm. Tātad, vēlreiz atkārtoju, tātad ir kompromiss, ko iesniedz referents, un tas saglabā uh, summas uh, 27 tūkstoši, 27 miljonu 900 tūkstoši. Uh, un maksājumos 24 miljoni 500 tūkstoši, bet liekot rezervē 4 miljonus 500 tūkstošus maksājumos. Maksājumu. Tā tad ciparziņā ir šādi, kā es nosaucu. Balsojam par šo kompromisu, kurš par, pret, atturas. Tā tad balsojam par summām un arī par iekļaušanu rezervē. Tā tad ir piezīmes rezervas atbrīvošanai. Arī tās ietilpst šajā kompromisā, kurš par šīm piezīmēm. Paldies, kas pret? Atturas. Tas pats vairākums. Šajā brīdī tagad Tātad pāriem uz nākošo lapas pusi tagad. Informācija plašsaziņas līdzekļiem. Informēju jūs, ka, ja šajā kategorijā mēs pārsniedzam uh, projektu budžetu, tad mēs pārkāpjam uh, kategorijas maržu. Šī iemesla dēļ 221. grozījums un divi pārējie, kas ir identiski, Referents ir pret šiem grozījumiem. Kurš pār? Paldies. Kas pret? Atturas. Tā tad noraidīts vienbalsīgi. Bet ir jābalso par rezervu, par iekļaušanu rezervē. Nē? Nē, tā atkrīt, acīm redzot. Tas atkrīt ļoti labi. Tālāk ir izmēģinājuma projekts. Informācijas izplatīšanas tīkla 4602, Vērtmanas kundzes grozījums, referents uh, par, uh, kurš pret, atturs, noraidīts. 42,86, referents ir pret, kurš par? Pret. Visi pret. Noraidīts. ir piezīmes, par kurām jābalso 351 grozījumiem, referents ir par piezīmēm, kas par, pret, atturas, piezīmes ir pieņemtas pārējām pie nākošās pozīcijas. Aicinu balsot par 350. grozījumu. Tas ir, tā ir jauna pozīcija. Es atvainojos, saka priekšsādātājs, mēs joprojām tātad skatāmies uz 350. grozījumu. Referents kundze, ko jūs mums ierosinat attiecībā uz 350. vai 350 ir jābalso blokā vai atsevišķi, es īsti nesaprotu, saka priekšsēdētājs. 50 è duplicato per errore, quindi possiamo votare insieme per. Tas bija divreiz minēts, un tā bija kļūme. Tā tad mums ir it kā jābalso par abiem kopā. Tā tad 350. 02 pozīcija 350 02 01 pozīcija. Tātad par to, kas paliek šajā pozīcijā. Un 352. man te saka, kas ir zemāk, nē, es atvainojos, otrā daļa 350. 0202 pozīcija, ja mēs to pieņemam, tas tiks ielikts piektajā izdevuma kategorijā. Vai visiem ir skaidrs? Tagad es neesmu sapratis, saka priekšādātājs, bet es ceru, ka jums ir skaidrs. Kurš pār? Pret? Paldies. Atturas. Tā tad tā arī tiek nolēmts. Divi pirmie grozījumi paliek šajās pozīcijās kategorijā 3B, bet pēdējais tiks iekļauts kategorijā numur 5. Tagad mēs varam pāriet pie partnerību informācijas sniegšanai Eiropā 10.05 goe. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 46.16. Par? Pret? Atturas? Noraidīts. 352. Te ir pa iekļaušanu rezervē. Te ir runa par summām un uh, iekļaušanu rezervē. Kurš pār? Pret? Atturas? Pieņemts. Tālāk pārējām pie 41.99. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Eiropa pilsoņiem jauns grozījums 42.00. Uh, Kurš par? Pret? Noraidīts. 347. Referents ir pret, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. Un tā tad uh, 747. atkrīt. Tālāk ir izmēģinājuma projekts, bet jābalso par Eiropas pilsoniskās sabiedrības nāmu Hartonga grozījums 4201. Kurš par šo grozījumu? Kurš pret? Atturas noraidīts. Tālāk ir sagatavošanās darbība. Grozījums, ko iesniedzis Van Dālenkungs, tas tiek atsaukts. Atkal mēs pārējām pie sagatavošanas darbībām, un nākošais balsojums ir par 42.03 Hartonga kungs, ko iesniedzis, kas pārpret atturas noraidīts. Tālāk, un Darēna kungs ir pazudis. 468. referents par, kas par pret atturas pieņemts. Un jūtas haugs grozījums arī tiek līdz ar to apstiprināts. Uh, 42.03, kas par pret atturas noraidīts. Uh, Vandālēna grozījums atkal atkrīt. Pārējiem pie savienības rīcība veselības jomā. Tātad par veselību te ir komentāri Laslo Surjana kunga komentāri, kurš par šiem komentāriem. Pret. Jāprasa. Tātad ir pārbaudām balsojumu, balsojot elektroniski. Balsojam elektroniski par 40. Eh, kuru man tagad sajūka? Balsojam par 45, 66, 15 pār 19 pret. Šuriena kunga komentāri ir noraidīti. 42.04, kurš par pret atturas noraidīts. Atkal atkrīt vandālēna grozījums 42.04, kas par pret Atturas noraidīts. 467. kas par pret atturas pieņemts. Zaļie nobalsojuši pret, bet viņi ir mazākumā, jo tas haugas eh, grozījums attiecīgi atkrīt. 43, 43, 44 par ielikšanu rezervē. Referents pret, kas par? Paldies kas pret, atturas, noraidīt šī iekļaušanas rezervē. Pārējiem pie izmēģinājuma projekta, par ko mēs nebalsojam, mēs balsojam par 741. referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Un tālāk mēs beidzam ar izdevumu kategoriju 3B šeit varētu parādīties mums arī ļoti interesanta kategorija numur 4. Eh, uh, Man ir līdz priekšsēdētāji ar lielisku humoru izjūtu. Tagad mēs balsosim kopā blokā par visiem cipariem. Jums tiek izdalīta šī balsošanas tabula. Ir Est-ce que tout le monde a le tableau? Vai visiem ir šī tabula? Tabula, kur ir kompromisa grozījuma. Tas ir supplementary dosie dokumentā. Tur nav numura. Vai visiem ir šis dokuments ar cipariem? bet ir atsevišķi grozījumi, kur ir arī komentāri. Mēs ņemsim pozīciju pēc pozīcijas, jo, bet par skaitļiem mēs balsosim bloka. Un tad mums ir jābalso arī par visām valstīm, kas ir ANO, plus Palestīna, plus Vatikāns un tā tālāk. Un tā Tad jūsu uzmanībai piedāvāju summas, tabulas summas. Kas par? Paldies. Kas ir pret? 1, 2, 3, kas atturas? Zaļie un goja grupa. Paldies. Tā tad ir pieņemti skaitļi, summas, un es sveicu visas grupas un arī referentus. Un no šī momenta lūdzu ieskatieties eh, šajā dokumentā, kas ir atsevišķi veltīts šim jautājumam. Šeit ir, eh, mēs balsojam tagad par piezīmēm, pozīciju pēc pozīcijas. 536. un divi, tātad referenti ir par, kas par? Pret? Tad, kas atturas, tad šie identiskie grozījumi ir pieņemti. 306. Tas to, nē, nē, 41, 86, Hartonga par pret nu, noraidīts. Surjana kunga grozījums 47, 56, referente ir pār, kas pār, pret, atturis, pieņemts. Tātad divas lielās grupas ir atbalstījušas un balsojušas par 426 no nodarbinātības referenta par, kas par pret atturis pieņemts. 1052 no gojas referente pret, kas par, kas ir pret, visi pārējie, tātad ir noraidīts 4631 arī no gojas, kas par portažu, kas pret noraidīt 43.32 būs utila kungs, referente ir pret, kas par. Būs utila kunga grupa, kas ir pret. Visi, vispārējās grupas, kas atturas, EPP, noraidīts 10.20 nogojas, kas par, pret, atturas, noraidīts. 167 no apveta referente par, kas par, pret, atturas pieņemts. 10 no 7 no gojas referente pret, kas par pret atturs noraidīts. 5 no 8 referente ir pret, kas par. Nē, referente ir pār. Kas ir pār? Geran, lūdzu. Es gribēju pateikt, ka šeit ir neliela kļūda. Šeit tiešām mēs vienīgā gadījumā nesekojam referentes ieteikumam. Labi. Es eh, saprotu, ka tas ir pa Tibetu. Tad referente ir pār, un kas ir pār? Liberāļi, zaļie, goe, un kas ir pret? Visi pārējie. Tad eh, referentes kundze ļoti žēl, bet ir vairākums, kas ir pret. 182. <clears throat> referente ir pār, kas ir pār, pret. Atturas pieņemts. Divi pārējie ir ietverti. Vandālena ir tas pats, kas 182. referente ir pret, kas ir pār. Pret. Atturs. Noreidīts. 47, 68, referente ir pret, un kas ir pār? EPP un vēl kundze kāda. Un kas ir pret, tātad pārsvarā pret un atturas, un kopā ir noraidīts 47, 65, referente ir pret, kas ir pār? Atkal tāds pats vairākums, un tad noraidīts. 43, 62, referente ir pār, kas ir pār? pret. To vajadzētu pārbaudīt elektroniski, jo vairākums ir mainījies. 4362 Latjērī kunga grozījums, referente ir pār, mēs tagad attiecīgi balsosim. Mums ir 40 klāti, daži guļ. 18 pār, 21 pret, tātad tas nav pieņemts. 183. grozījums no apet ar mutisko grozījumu. Mums vajadzētu zītrot vismaz 10 miljonu. Šo frāzi referentē ir par, kas ir par pret. Atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. 4453 no Vandālena atkal tas ir kopā ar mutisko, te ir attiecīgā frāze jāizstāj ar piedāvāto frāzi, kas ir par vandālēnu ierosinājumu, kas ir pret. Atturas tad ir pieņemts. 184. Eh, divās daļās. Pirmā daļa - pasākumi stabilitātes instrumenta jomā. Referente ir pār, kas par? Pret. Artungs un PPE grupa. Pieņemta pirmā daļa, otrā daļa. Tad līdz eh, asistents tuvīktiem. Kas ir par? Pret atturās pieņemts 185. no apetā referente pār, kas pār pret atturas pieņemts. Tālāk nākamais arī ir ietverts, arī garīgas grāslas 43.30 nākamais kraces un pārējo grozījums. Referente ir pār, kas pār pret atturas pieņemts. 4454 no Vandālena, kas ir salīdzināms ar kaut ko citu, bet referente ir par kas par pret noraidīts. 186 no Ofeta, kas par pret atturas pieņemts. 4455, atkal tas pats, kas 186, kas par pret atturas noraidīts. Mēs pāršķiram lapas pusi šajā tabulā un redzam 187. no apete referente ir par, kas par pret atturas pieņemts. Garīga Greslē Alvaro ir arī ietverts 188 apete referente par, kas par pret atturas pieņemts. Tad no zaļajiem 518. divās daļās. Pirmā daļa referenta par, kas pār pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa referenta par, kas pār pret. Pārbaudam elektroniski otro daļu 518. sākam balsot. Toujours. Ah, ça y est. Celui qui dormait s'est réveillé tad ir daži, kas gulēja, tagad ir pāmodušies, 13 ir pār, 25 ir pret, 20, tātad nav pieņemta otrā daļa afet grozījums. Mēs tikai par pirmo daļu balsojam. Kāpēc? Tāpēc, ka otrā daļa ir jau ietverta iepriekš nobalsotajā. Ja grozījumā. Tad pirmais ir par eh, referendu par, pret, atturs pieņemts. 4770 šodien kongrozījums, tas ir tas pats, kas iepriekšējais, jo referenta pret, kas par? Kas ir par? Tikai EPP. Un kas ir pret? Tad noraidīts. 176 referenti par, kas par? pret. Nu, šodien kaut kas jūs ir pret. Atturas pieņemts. 190 no afeta. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Un 47, 71 no Šurjana kunga, arī 190, tāpēc kas ir par? EPP grupa un pret, kas ir atturas noraidīts. 520 no zaļajiem arī ir līdzība, referente ir pret, kas ir par zaļie un goja, un kas ir pret. Visi pārējie atturēts noraidīts. Tad 518 eh, no zaļajiem divās daļās. Pirmā daļa referente ir par, kas ir par un kas ir pret atturas pieņemts. Otrā daļa, kas pār, pret, arī atkal tas pats vairākums, tomēr elektroniski pārbaudīsim, balsojam par 518. grozījumu otro daļu, lūdzu sākam balsot. Est ouvert, il reste un endormi, il s'est réveillé, le vote est clos. Beidzam balsot. 14 par 26 pret. Droši vien 518. sakarā atkal būs tāds pats rezultāts. Otrā daļa ir noraidīta. 191. no apveta par pirmo daļu balsojam. Referente ir par. Kas par? Pret. Atturas eh, pieņemts. Otrā daļa jau ir ietverta. Kaut kur citur. 4456 no Vandālena. Referente eh, neatbalsta pirmo daļu, bet mēs tagad par pirmo balsojam. Kas par? Kas pret? vairums ir pret, noraidīts, bet referentei patīk otrā daļa, kam, kas ir pār otro daļu ar mutisko piebildi. Tad aizstāt 10% ar tā tālāk. Tad kas ir pār? Un pret atturas otrā daļa ir pieņemta. 520. ir sastāms ar 518, kas ir par pret, kas ir par, kas ir par. Es vēlreiz, kas ir par? Zaļie un goja ir par, tas ir loģiski, un kas ir pret, un visi pārējie. Atturas noraidīts. 192. no afeta ar modisko grozījumu no, izsvītrot vismaz 30 miljonus. Kas ir par? Pret. Atturs pieņemts. 520 no zaļiem ar, ir nepatīk referentē, kas ir pār, kas ir pret, visi pārējie atturās noraidīts. Tālāk nākamā lapas puse. Mums atkal kārtējo reizi 518 no zaļajiem droši vien būs tāds pats rezultāts par pirmo daļu, kas ir pār gandrīz visi un kas ir pret. Nevien. Tad otrā daļa, kas par un pret. Atkal vairums ir pret, tad otrā daļa atkal nav pieņemta. 193. grozījums no afeta. Es lieku balsot tikai par pirmo daļu, otrā jau nokārtot referente par, kas par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa jau ir ietverta 194. no afeta referente pār, kas pār. Pret. Atturas pieņemts. 44 pie 8 jau Vandālēna ir salīdzināms ar citu preti referentu, kas ir par, kas ir pret, atturas noraidīts. 253. Inta referenta pār, kas pār, pret, atturas pieņemts. 44, 59 no Vandālēna, salīdzināms, kas ir pār, pret, lielākais vairums noraidīts kopumā. 10.35 no gojas, referente pret, kas par goja un Andrāsen kundze, kas pret, visi pārējie noraidīts 513 no zaļajiem. Šeit eh, tas redz gadījums, ka šo eh, ir referenti ir par, kas ir par un kas ir pret vairums neatbalsta. Varbūt vajadzētu pārbaudīt elektroniski 513. grozījums no zaļajiem sākam balsot. Le vote est ouvert, les collègues votent, les collègues votent, il y en a un qui dort. Kolēģi, lūdzu, balsojiet, ir kādi, kas vēl guļ, lūdzu, nekavējieties. 20 par 20 pret. Nu, tad tie, kas gulēja, Lūk, rezultāts, neraugoties uz referents atbalstu, tomēr nav pieņemts šis grozījums. Bet eh, ir iespējams balsot savādāk 519. Es piedāvāju par visiem 519. šajā kategorijā balsot, jo tie ir līdzīgi. Tad pirmā daļa no 519. referenta ir par pret, kas atturas pieņemts ar balsu vairākumu par otro daļu. Kas ir pār? Kas pret? Šķiet, ka noraidīts. Varbūt tagad elektroniski par otro daļu 519. grozījumā sākam balsot. 40 jau nobalsojuši. Un tad 41. varbūt. Tad Nu, rezultāts ir tāds, ka 15 ir par 24 pret, tad otra daļa noraisīta 509, tad 42, 23 no Hartonga referente ir pret, pa, par, kas par pret noraidīts, 38 no Deves referente par, kas par pret noraidīts pieņemts, pie, pieņemts. 47, 73 šurien, bet tas nav jābalso, tagad balsojam par 54. To, kas ir saistīts, referente ir par, kas ir pār, kas ir pret. Liberāļi atturas, tad ir pieņemts šis grozījums 54. Tad 519. atkal Vai mēs varētu uzskatīt, ka esam nobalsojuši jau iepriekšējā balsojuma kārtā, vai zaļie pieņemtu šādu pieeju? Tādā gadījumā tas jau ir ietverts, mēs vairs neatgriezīsimies pie 519. Un līdz ar to mēs esam nonākuši pie 4777 no Šurjana kunga, referente ir pret. Un kas ir pār? Un pret? tomēr vajadzētu pārbaudīt, nebija pilnīgi skaidrs. 4777, šurien kunga grozījums, mēs balsojam. Balsojam, balsojam. Beidzam balsot, tomēr neraugoties to, ka daži guļ. 17 par 23 pret noraidīts. Tālāk nākamais šurien kunga 4763, arī pret ir referenta un kas ir par. un pret. Paldies, atkal tas pats rezultāts noraidīts. 518 no zaļajiem. Šķiet atkal būs tāds pats rezultāts, bet varbūt balsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret. Paldies. Atturas ar otro daļu. Kas par? Pret lielāks vairākums ir pret, tātad noraidīts par 519. šķiet, ka atkal tas pats, kas iepriekš. Mēs e, pieņ, uzskatām, ka pirmais ir pieņemts un otrā daļa ir noraidīts, atkal tas pats būs rezultāts, vai ne? Tad nākamais 171. no afeta un visi pārējie, kas ir identiski, tādi paši referente par, kas par, pret, atturas. Tad ir pieņemti šie grozījumi, 196. no afeta referente pār, kas par, kas pret, atturs pieņemts. 175. no afeta, referente pār, kas par, <clears throat> pret, atturs pieņemts. 876. arī no identiskajiem, un tagad 4609, kas ir saistīts no Vetmanas kundzes, kas par, kas pret, atturas pieņemts noraidīts. Un vis, esam beiguši ar ceturto kategoriju. Atkal atgriežamies pie balsošanas saraksta paša sākuma, ar, kur ir cita kategorija, jau ir citas kategorijas. 1A. Tātad tas būs 1A kategorija un ņemam šo te sarakstu. Bien. Mes chers collègues, pour Monsieur, Monsieur Lavija. Lavijas kungs lūdzu vārdu. Prezidente, eh, abbiamo. Priekšsēdētāji. Mums vajadzētu precizēt kaut ko par jau notikušo balsojumu. Mēs balsojām par īpašajiem notikumiem, par finansējumu, kas atvēlēts īpašajiem notikumiem. Priekšsēdētājs balsojot par šīm pozīcijām teica, ka mēs balsojam par veselu paketi, bet sekretariāts man nu pat paziņoja, ka mēs eh, nobalsojām tikai par kaut kādām atsevišķām iniciatīvām, nevis par visu paketu kopumā. Eh. It is the whole package. Eh? Sí. So, ah, Francesca. Alors, notre rapporteur referente skaidro Lavijas kungam, un es arī citiem gribētu norādīt, es atkārtošu, ko es teicu. Par šiem īgadējiem īpašiem pasākumiem ir kompromisa grozījums, ir divi kompromisi. Viens kompromiss par summām, par to mēs nobalsojām blokā, un otrs kompromiss, kas ietvēra visas piezīmes. Arī par to mēs nobalsojām blokā, un tas aizstāja atsevišķu individuālu grozījumu piezīmes. Tātad es ceru, ka viss skaidrs. Oui, naturellement, le compromis n'a pas repris. Tātad kompromiss nenozīmē, ka tiek atsevišķi pieņemtas visas grozījuma piezīmes. Tātad kompromiss aizstāv visu iepriekšējo. Labi, tagad pārējām pie, pie balsojuma par uh, kategoriju 1A. Balsojam tātad par 1A. Ir īpaša balsošanas tabula jūsu priekšā. Es ceru, ka jums visiem šis dokuments ir. Viss ir gatavi. Sākam balsot par, par apakšblokiem. Tātad apakšbloks numur viens, kas atbilst grozījumiem, kas pārsniedz budžeta projektu. Un pēc tam mums vēl būs citi grozījumi, individuāli grozījumi, kas attiecas uz konkrētiem maksājumiem. Tātad apakšbloks numur viens. Kurš par? Kas par? Pret? Atturas? Tātad šis apakšbloks ir pieņemts. Tagad pāreju pie pie konkrēta grozījuma par pozīciju. Oui, sur la ligne 02. 02, 02, 01, sastā lapas puse, lielajā balsošanas sarakstā. Alde atsauc šo grozījumu. Jensens kundze. Tas bija uh, dalīts balsojums, un mēs uh, to atsaucam. Tā tad atsaukts. Varam balsot tagad par grozījumu 323. Nu? Nē, nē. Tā tad nav nepieciešams balsot par uh, apakšbloku viens vairs balsot. Tur viss paliek, kā ir. Labi, priekšsēdētājs saka 02, 02, 01 par šo pozīciju, tātad vairs nav jābalso toties par pozīciju 02040102 par šo pozīciju, kas ir 12. lapas pusē kopīgajā balsošanas sarakstā. Tur ir goja grozījums. Uh, eh, 933. kas attiec tikai uz maksājumiem. Tas attiecas tikai uz maksājumiem. Vai referents ir par? Referents, referenti ir par goja grozījumu? Nē, pret. Es atvainojos, tas nav goja grupas grozījums, tas ir ETP grupas grozījums. Tad, kad goja pieprasīja uh, Tātad goja pieprasīja dalīto balsojumu, bet mums jārunā par ETP grupas balsojumu, kas atrodas labajā lapas pusē. Uh, 770. vai ne? J'y comprends rien. Qu'est-ce que je soumets au vote? 777. Tātad par ko mēs balsosim tagad priekšsēdētājs prasa? Aicina balsot par security research 12. lapas puse lielajā balsošanas sarakstā 02040102. Tātad vispirms par goja grozījumu par maksājumiem. Goja grozījums par maksājumu. Kurš par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tālāk. Balsojam par grozījumu 46, 86. Kas arī ir gojas grozījums? Kas par? Pret? Vairākums noraida. 45, 85. Kurš par? Kontra. Par pret atturas noraidīts. 700. 77. kas par? pret atturas pieņemts. Tātad par maksājumiem mēs 777. paliek. Tas ir atbalstīts. Alde atsauc savu grozījumu par 040304. Tur ir prasīts uh, dalītais balsojums. Pārējām pie 47.02. 080901. Tur ir prasīts atkal dalītais balsojums. Atkal sākam ar goja grozījumiem. 900. 59. un 46, 46. Kas pār pret? Noraidīts. Tagad varam pāriet tieši pie 785, kas ir pār. Referents ir pār. Pret. Atturas. Pie maksājumiem saglabājam grozījumu, kompromisa grozījumu. Tā tad tas ietver, eh, tas, tas, tas pabeidz bloku A. Tādā pašā veidā balsosim arī par otro apakšbloku. Tātad no sākuma par saistībām. Kas par? Kas pret? Atturas? pieņemts. Bet par maksājumiem ir eh, prasīts atsevišķi balsot par pozīcijām, vai Aldes saglabā savu prasījumu. Jā, tas ir 26. Eh, lapas pusē. Un jāsāk ar grozījumu 713 sociālas grozījums, referente ir par. Kas par? Pret. Vairākums tā tad noraidīts. 389. grozījums, referente par, kas par, pret, atturas pieņemts. Un tas ietver līniju 040501, pārējie atkrīt. Ir vēl viens pieprasījums dalītam balsojumam tikai maksājumiem. 38. lapspusē 08. 0202 958. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 678. kas par pret atturas pieņemts. Un tagad par maksājumiem šajā pozīcijā. Tātad šis balsojums tiek uzskatīts par izšķirošu un galīgu pārējiem pie trešā apakšbloka. Tāpat sistēma balsojam sākumā par eh, apakšbloka kompromisu par summām. Kas par? Pēc? Noraidīts tiek šis, šis apakšbloks, kas ap, atturās. Apakšbloks noraidīts. bet ir jābalso atsevišķi par zaļo grozījumu 082001 55. lapas pusē. Tas ir par ITER. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. Un, attiecīgi, mēs uzskatām, ka maksājumi tagad ir atbilstoši šajā apakšblokā. Mēs noslēdzam trešo apakšbloku, tagad ir vēl pārpalikušās summas, leftovers. Nav nepieciešams Tātad līnija 02020804 transporta komitejas grozījums 6713, uh, referents par, kas par, pret. Jāpārbauda elektroniski, jo te nav īsti skaidrs. Tātad 6713 uh, transporta komitejas grozījums uh, balsojam. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pār 21 pret, abrīnojami. Viens atturās. Grozījums ir noraidīts. Budžeta komitīs grozījums 4726, referente ir par. Tas ir mutisks grozījums. Referente par, kas par? Tātad ar mutisko grozījumu pret. Atturas. Pieņemts ar mutisko grozījumu. Uh, 62.20 sieviešu tiesību komitejas uh, grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Itre grozījums 6073 referents par pret atturas pieņemts. Grozījums 8720 ECR grupa, kas par pret atturas pieņemts Noraidīts. Labi. Budžeta piezīmes. 102. ekon grozījums. Referenti par, kas par? Pret. Ko dara tautas partija? Tautas partija pret. Nē, par. Labi, sākam vēlreiz. Kas par? pret atturas pieņemts. 814. kas par referenta par pret atturas pieņemts. 323. atkrīt. 43, 39 arī 395. Kas par? Referenti par? Pret. Atturas pieņemts. Nākošais atkrīt. 47,72 ir uh, uh, savietojams referente pret, kas par 47,72. Kas pret? Atturas norēdīts. 428. Atkrīt. 533. referente par. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 43.65 Galtierī grozījums uh, savietojams, uh, kas referenta par, kas par, pret, atturas pieņemts. 397. referenta par, kas par, pret, atturas pieņemts. 427. referenta par, kas par, pret. Pārbaudam elektroniski. 427. 427. grozījums. Balsojam elektroniski. Sākam balsot. Tā, tad vēlreiz sākam. Lūdzu, balsojiet! Beidzam balsot. 21, 21 noraidīts. 532. referents par, kas pret, apturs pieņemts. 4775 referenti par, kas par, pret, apturs pieņemts. 43, 63 referenti par, kas par, pret pret atturas pieņemts. 952. referente par, kas par pret balsojam elektroniski par 952. goja grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 26 pret noraidīts. 724. Referenti par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 45.03. Referente pret. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 277. Referente ir par. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 47, 61 uh, savietojams, referenta pret, kas par, pret, atturs, noraidīts. 278, uh, referenta par, kas par, pret, atturs, pieņemts. Tas ietver arī nākošo. 43, 58 referenta ir par, pret, atturs, pieņemts. 725. Kas par? Kopā referenti, kas pret? Atturs pieņemts. 43,59 referenti par, kas par? Pret. Atturs pieņemts. 728. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 528. Atkrīt. 528. atkrīt. 529. referente pret. Kas par? Kas pret atturs noraidīts. 775. referente par. Kas par? Pret. Atturs pieņemts. 719. jau bija pieņemts, divi pārējie, tātad divi pārējie atkrīt. 531. Kas referenta par, kas par? Pret. Pārbaudam elektroniski, jo uh, te ir runa par kodolu uh, sfēru, par kodolu sintēzi. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Kodola sintēze ir, jāsaka, tāds pārsteidošs sasniegums. Tā tad rezultāts ir 8 pār 34 pret un neviens neaturās. Tā tad noraidīts. 964. Referente ir par. Kas par? Pret. Tas pats vairākums noraidīts. Jā, tas bija identisks grozījums. 627. Referente par. Kas par? Pret. Atturs. Pieņemts. Un arī nākošais. 41.65. Atkrīt jo kompromiss tika pieņemts. 727. ar mutisku grozījumu no referenta puses, eh, kas par pret apturas eh, pieņemts. 420, 624. referenta par, kas par pret apturas pieņemts. Tas ietver arī nākošo. 966 par Izraels eh, armiju, referenta ir pret Kas par? Pret. Daudz. Tā tad vairākums ir pret. Sociālisti neiesaistās šajā jautājumā. 530. referentei patīk šis grozījums, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 114. referente par, kas par, pret, atturs pieņemts. Tas ietver arī nākošo 112. Uh, par ekonomiem uzdevumiem, kas par, pret, atturs pieņemts. Tas ietver arī nākošo 113. Uh, kurš par, pret, atturs pieņemts tas pats vairākums. 813. referente par, kas par, pret, atturs pieņemts. Tas ietver arī nākošo 601. referente par, kas par, pret, atturas pieņemts. 973. kas e, ir savietojams. E, Referenti pār, kas par? Pret. Atturas noraidīts. Un nonākam pie 43.60 par Mariju Kirī. Eh, kas par? Pret. Tas pats vairākums, kas noraida arī šo grozījumu. Portaškungam vārds. Le... Ah, c'est identique C'était identique. Ah, bien. Non, c'était identique. Tie bija, tie bija identiski. 315. Ah, grozījums tagad tālāk. Tas vairs nesot identisks. Ah, goe un mans grozījums, saka, grozījuma autors Gotierī kungs. Noraidīts, saka priekšstādātājs, tas tika noraidīts. 315. itra grozījums. Kas par? Referenti par? Pret? Autors pieņemts. 457. referente par, par Romu kopienu, kas par, kā sociālisti balso 457. grozījums, kas pret, atturas, sociālisti nav līdz kā gatavi balsot, bet pieņems 535. par budžetu vērstu dzimumu līdztiesības nodrošināšanai. Referents pār, kas eh, pār pret atturas. Tātad budžets tam tiek paredzēts. Tā, tad esam nobalsojuši par viens, viens, uh, par viens A kategoriju. Mes chers collègues, Dargie kolēģi, je n'obtiens pas le silence, je vais taper. Ja nebūs e, klusums, tad es uzsitīšu pa galvu priekšsēdētāja vietniecei Haugas kundzei vai arī Dejana kungam. Tad es e, tad rīkošos tā ar saviem priekš, līdzpriekšsēdētājiem. E, tagad pāriesim pie izmēģinājuma projektiem. Tas ir ļoti viegli un ļoti ātri, un pēc šiem pilotu projektiem mums būs um, kādas dažas minūtes laika, ko mēs varētu sagatavoties cita nodaļu balsojumam, other sections. Tālāk, par, tagad par izmēģinājumu projektiem, par pilotu projektiem jums ir atsevišķi dokuments. Un mums ir jāvienojas, mums, mēs esam jau vienojušies par to, kā mēs balsosim starp grupām, tātad mēs piedāvājam balsot blokā kopā no sākuma par summām un tad par attiecīgajiem komentāriem. Un tā mums šķiet ļoti loģiski. Tad darīsim tā. Tagad blokā par visu šo te dokumentu par summām attiecībā uz pilotprojektiem un izmēģinājumu rīcībām un arī attiecīgajiem komentāriem, kas paskaidro šos projektus, kas ir par, kas ir pret, trīs atturas pieņemts tad sanāk tā, ka šie pilotu projekti visi ir pieņemti, un līdz ar to mēs esam nobalsojuši trešo daļu komisijas budžets, un es gribētu arī apsveikt Frančesko, mūsu referenti, par to, ka mēs esam tik veiksmīgi nobalsojuši. Bien. Labi, un tagad Es piedāvāju piecas minūtes pārtraukumu, tad mēs par to laiku sarunāsim, kādā veidā balsosim par citu institūciju budžetu. Tad neliels pārtraukums mūsu darba sēdē.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 Bien. Voilà, mes chers collègues, nous rep... Labi, dārgie kolēģi, atsākam darbu. Es gribētu, lai jūs būtu ļoti uzmanīgi. Mēs nevarējām pilnīgi politiski vienoties par to, kā mēs balsosim, tāpēc balsosim par katru kategoriju un daudzos gadījumos es griezīšos gan pie referentiem, gan pie koordinatoriem koordinatoriem par uh, to uh, viņu viedokli, kā mums būtu jābalso, jo ne visi uh, grozījumi ir pilnībā akceptēti. Attiecīgi rakstiskie teksti tiek izdoti, un mēs ļoti lēni virzīsimies caur šo procedūru. Mums vajadzētu beigt darbu pēc stundas, bet uh, Es griežos pie koordinatoriem, ka ja mēs pabeigsim ātrāk, tad mēs atstāsim šo zāli līdz 12.30 ar tūkiem, un uh, tad mēs turpināsim darbu un varētu pēc tam vēl tikties arī ar polijas delegācijas pārstāvjiem par ITER problēmu. Uh, mēs varētu arī uzklausīt eh, informāciju, kas ir viņu rīcībā. Mēs varētu par programmu ITER pārunāt par, ar polijas prezidentūras pārstāvjiem. Tas ir. Mēs nerunāsim par visu budžetu 2012. gadā, bet tikai par noteiktiem finansēšanas uh, aspektiem. Tas ir par to, ko mēs runājam arī vakar. Tāpēc uzreiz pēc balsošanas mēs varētu ar koordinatoriem precizēt šīs lietas un tālāk virzīties tā kā es teicu. Tad mēs ķeramies pie mūsu lielā balsošanas saraksta. Jums vajadzētu arī pie rokas turēt mutisko grozījumu sārakstu, tos mutisko grozījumu sārakstu, ko jūs saņemat vakar vakara. 215. lapspusē ir citas sadaļas. Mēs sākam ar parlamentu par parlamenta algām. Te ir 20.00 grozījums par Lisabonas līguma pielietošanu, kas ir pār, kas ir pret. Paldies, atturas pieņemts. E, tad pārējie ir atsaukti. Tālāk mums delikāts jautājums. E, tātad par ceļa izdevumiem, parastie ceļa izdevumi. Par Šeit mēs gribējām balsot blokā. Un es raugos referenta kunga virzienā, kā jūs gribētu, lai mēs balsojam par šo kategoriju, tātad ceļa izdevumu un paras. Paldies! Es arī gribētu nedaudz paskaidrot, lai mums būtu maksimāla caurskatamība. Mums vajadzētu balsot uh, rindu pa rindai par visām līnijām atsevišķi, lai būtu pilnīgi skaidra šī situācija. Mums ir panākts arī birojā kompromiss, bet ir arī eh, grupas, atsevišķas grupas, kas pilnībā nepiekrīt un nevajadzētu tērēt laiku, vajadzētu sekot balsošanas sārakstam un nevajadzētu eh, grupēt visu kopā. Tāpēc es piedāvāju sekot balsošanas sārakstam tādam, kāds tas ir mūsu rīcībā. Labi, ļoti labi, tad mēs Bakroša kungs, pēc tam Geran kungs, Bakroša kungs, lūdzu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Mums ir mutiskais grozījums kas attiecas uz 104 eh, un 105. Jums eh, šķiet ir pieejams mutiskā grozījuma teksts, un mums par to vajadzētu balsot sākumā. Un, ja jūsu rīcībā tas nav, es to varētu nolasīt. Uh, mums ir, mums ir, saka priekšsādātājs, tā tad uh, rezerves atbrīvošana un 15% no apropriācijām ir jāievieto rezervē, pēc tam informējot biroju un arī uh, sekretariātu līdz uh, nākamā gada 31. martam. Tādā veidā mēs varētu garantēt uh, Eh, pēc iespējas labāku komandējumu organizēšanu, tā pašā laikā ietaupot nacionālos budžetus. Mēs varētu uh, saprast arī, kā labāk izmantot uh, punktus, kas uzkrāti bieži lidojot un tā tālāk. Paldies! Bien, euh, merci, monsieur Bokroche. Euh... Paldies. Tālāk, nākamais varētu. All... Gorans Vērns. Uh, Jā, ja es drīkstētu piemetināt no savas puses. Pēdējais teikums - justification, tā tad nevajadzētu piemērot eh, indeksāciju attiecībā uz uh, komandējumu naudu un ceļojumu izdevumiem. Mēs gribētu balsot arī par to un uh, papildinām to ar Bokraškunga mutisko grozīmu, mēs tam piekrītam. Tālāk runājot par uh, balsojumu metodiku. Tas, diemžēl, pilnībā nav atspoguļots balsojuma sarakstā. Būsim ļoti precīzi. Trešais man šķiet ir ļoti būtiskākais grozījums - 2057 Fernandeša kunga grozījums. Nu, cipari uh, mums patīk, mēs tos varam pieņemt, varam pieņemt arī to summu, kas ir norādīta rezervē, bet mēs gribam balsot par mutisko grozījumu, referenta grozījumu vietā. Un mana grupa kopīgi ar EK, EKR grupu atbalsta mutisko grozījumu. Paldies! Atei. Ļoti labi. Ļoti daudz grib izteikties. Man ir jāizdomā, ko lai dara. Tad Bokraškungs un viņa grupa grib tā, ka viņi ir iesnieguši mutisko grozījumu par šo kategoriju. Un Tas ir jāsaista ar, ar 870 un 10.05. No sociālistu grupas puses ir arī mūtiskais grozījums, ir piekrišana par summu, ir arī tas ir saistīts ar 2057 grozījumu atkal un ielikšanu rezervē Alvāro kungs, Elgars kungs un tā tālāk. Alvāro kungs vispirms. Paldies! Runāt par 2057, jo sarakstā tas nav minēts. Varbūt mēs varētu balsot par piezīmēm atsevišķi, ja ir pieņemts uh, mutiskais grozījums. Un varbūt ir iespējams arī sadalīt tekstu. Tātad pēdējā daļa pārskata noteikumus attiecībā uz um, to, cik ilgi var parakstīties reģistrā un uh, Baukroša kungs, es neesmu pret šādu pieeju, bet par šo jautājumu tiek runāts uh, jau attiecībā uz deputātu statūtiem, par to jau mēs runājam iepriekšējā sasaukuma laikā. Tā tad ir jāsaprot, vai mēs varam pieņemt lēmumu, jo tas ir uh, tāds uh, starpiestāžu līgums. Protams, mēs varam izpētīt, kādu ietekmi tas atstās uz procedūrām, bet nezinu, vai mēs varam to pārskatīt, pateicoties piezīmē budžetā. Paldies! Bien, merci. Labi, paldies Alvaro kungam. Mēs sapratām, ka jūs gribat balsot par dalām. E, Helga, lūdzu. Thank you, Chair. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Domāju, ka jābalso tā, kā piedāvāja Bokraškungs par mutisko grozījumu, un pēc tam uh, balsosim saskaņā ar Gorana teikto runājot eh, gan par saturu, gan arī par procedūru. Tas būtu vispiemērotāk. Sam, sam. Paldies. Tad tagad ir vienkāršāk. Portaša kungs. Eh, a única dúvida eh, que eu tenho é que. Paldies. Ja mēs runājam par pirmo daļu Gorana izteikumos te ir pretrunas, jo tas uh, ir pretrunā ar referenta priekšlikumu, jo referents nepiedāvā iesaldēt um, ceļojuma izmaksas, bet vienkārši tās samazināt par 5%. Uh, līdztekus, uh, nu, tas nav saistīts ar naudas ievietošanu uh, rezervē, bet Gorans te runā par līdzekļu iesaldēšanu. Iesaldēšana un samazināšana nav sinonīmi. Uh, Tā tad vajadzētu būt atsevišķam balsojumam. Es varu piekrist Alvaro kungu izteikumiem. Un tā tad es nepiekrītu Gorana Fērma priekšlikumā par līdzekļu iesaldēšanu. Ja mēs vēlamies samazināt 5% un 15% rezervē. Un, ja man tiek dots vārds, es gribu pateikt, ka man arī ir mutiskais grozījums bet tas bija pēc tam. Euh, es gribu runāt par citu punktu. Okay. Okay. Alors, le rapporteur veut répondre à M. Portage, mais... Tad, Vogana kungs, jūs gribat papildināt Portašu kungu teikto, un ko domā referents? Vogans un... To to... Es saprotu, ka referents noteikti vēlētos reaģēt uz portašu kungu izteikumiem, bet es arī to gribētu darīt. Mēs taču varam vienoties, eh, ka mēs vēlamies samazināt šo budžetu pozīciju par 5% un tāpat mēs runājam par. Uh, um, the Dienas naudu vajadzētu iesaldēt. Tātad šeit nav nekāda pretruna. Mēs nerunājam par eh, ceļojumu līdzekļu iesaldēšanu. Labi, paldies. Haiders. Gracias, presidente. Para complicar. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā. Mēs varam jums dzīvi sapiparot vēl vairāk. Sociālisti uh, eh, piedāvās sekojošo proti šo jautājumu nevajag iekļaut paskaidrošā daļā, paskaidrošā memorandā, bet piezīmēs. Mēs varētu balsot pa daļām, jo mēs saprotam, ka ir dažas grupas, kas balsos par pirmo daļu un nebalsos par otro un otrādi. Bet mēs negribam, lai šī dienas nauda indeksācija kaut kur vispār pazustu. Paldies. Eh, le, le Tad referents izdarīs secinājumu ko jūs rekomendēsiet, kā mums jābalso? Man šķiet, ja pareizi sapratu, situācija ir sarežģīta, bet man šķiet, ka mēs eh, vismūtiskos paredzētos grozījumus eh, par izņemot to, ko teica Portaša kungs, tas būs vēlāk. Eh, tātad tas viss attiecās uz 2057 grozījumu, visi šie grozījumi, bet, protams, tā, tu par to mēs arī varētu balsot. 25.7. referenta kungs. Paldies. Es jau teicu, ka mums vajadzētu izvairīties no juridiskiem jautājumiem, bet es jūtu tā, ka man ir pienākums, bet man ir arī šaubas ka vai mēs varam caur piezīm, caur skaidrojumu mainīt kaut ko šai ziņā. Un tad man vēl ir tāds jautājums. Man, es šeit esmu savā pirmajā mandātā. Vai mēs varam balstot par šo paskaidrojumu? Vai mēs varam to kārtot caur paskaidrojumu? Ja tā, tad mēs balsojam par šo paskaidrojumu. varbūt mēs varētu atrisināt visu šīs problēmas, tā kā es teicu. Caur atrisināt to varētu tā. Es piedāvāju samazināt par 5% ceļu izdevumus. Tas ir samazinājums, nogriezt 5%. Sociālisti piedāvā 15% likt rezervē bet um, nav vienošanās par piezīmi. Es domāju, ka mēs varētu ļoti viegli atrisināt to šādi. Tad, ja visi piekrīt nogriezt šo kategoriju par 7%, un 15 procentu slikti rezervē, līdz prezidents būs izanalizējis visus izmaksu situāciju par visiem ceļu izdevumiem. Jo sociālisti, piemēram, grib runāt par pilnīgi visiem un dažādiem ceļu izdevumiem. Bet ir arī cits jautājums. Es esmu uh, iesniedzis grozījumu, un daži saka, ka par manu grozījumu vajadzētu balsot pirms referenta iesniegtā grozījuma. E, tam es neredzu nekādu jēgu sanāk, ka mēs varam manipulēt ar šo grozījumu balsošanas secību, un rezultātā ir tāds apjukums iestājies, un tāpēc, kā jau es esmu teicis, vienmēr mums ir jācenšas panākt uh, konsensu, pat ņemot vērā to, ka mums ir jākoordina visi ar prezidiju vai biroju, bet tas ir cits jautājums, tāpēc mums ir arī izlīguma sanāksmes, bet eh, es domāju un es atkārtoju, ka šajā rezolūcijā būtu būtu lielāks spēks nekā, ja mēs balsosim, liksim kaut ko tādu piezīmju sadaļā. Paldies! Es jums gribētu uzdot kādu jautājumu. Jūs piedāvājāt, jūs pats mums piedāvājāt grozījumu, ja pareizi saprotu. Tas ir jautājums pie pas, piezīmes, pie paskaidrošās daļas tur jūs rakstāt, ka nevajadzētu piemērot indeksāciju ceļu izdevumiem vai arī dienas naudai. Bet nav nekāda jēga darīt grozījumu caur piezīmi. Vai nu mēs rakstam piezīmi, vai arī rīkojamies loģiskāk. Jūs piedāvājat to rakstīt rezolūciju. Mēs tagad runājam par rezolūciju mēs varētu nonākt pie konsensa caur rezolūciju. Es visu laiku to esmu piedāvājis priekšsēdētāji, vai jūs gribat, lai mēs tagad balsojam par šo tekstu? Jā. Goran, lūdzu. Uh, sorry, I don't agree because I think we need. Es domāju, mums vajag piezīmes attiecībā uz atsevišķām budžeta pozīcijām. Mēs nevaram izvairīties no balsojuma par piezīmēm, bet es varu piekrist, ka pieļāvām kļūmi e, šo pēdējo attaisnojumu vai paskaidrojumu teikumu nepievienojot budžeta pozīcijai. Tātad 2001, 2069 mēs varam balsot, jā, 5% tas mums ir paprātam, tālāk 20, 57 par 15% ievietošanu rezervē, par to mēs arī varam balsot. Labi, labi. Ja referents tā uzskata, un ka, ja viņš uzskata, ka par viņa tekstu ir jābalso sākumā, tad mums nav nekādu problēmu, un mēs balsosim pret, un ja tas atkritīs, tad mēs balsosim par grozījumu. Tā varam darīt. Ļoti labi, tālāk jūta, un pēc tam balsosim. Maza, maza piezīmīte. Tātad eh, papildinot Gu Gorana teikto 5%, tātad tas ir samazinājums ceļojuma izdevumiem, mēs varam to atbalstīt, un tālāk eh, mēs atstāsim abas daļas grozījumā 2057, bet tur ir pretruns, tad mēs atkal atgriezīsimies pie vecajiem skaitļiem un pie rezerves. Rezervu tiks aprieķināt no vecās summas. Tātad mums ir jāpaņem jaunā summa, apmēram 10 miljoni, ne, tad 10 miljoni ir 15% no jaunās summas. Apmēram 10 miljoni ir jāievieto rezervē. Savādāk mēs te balsosim par kaut ko tādu, kas nesaskan. Merci, Anne. Paldies, Anna Lūdzu. Well, I would like to say... Nu, mums arī ir jāturas pie saviem principiem, varbūt tagad neiedziļināšos saturā. Es domāju. Referentam ir taisnība, kad viņš saka, ka ne visiem tagad vajadzētu e, iesniegt mutiskos grozījumus, un mēs varam piedāvāt mutiskos grozījumus, ja tie ir paprātam referentam. Oui, monsieur le rapporteur. Lūdzu, referenta kungs, es ļoti labi saprotu, ko teica Portaškungs un ko teica arī priekšsēdētāja vietnieks, vietniece. Sociālistu grozījumu mērķis ir iesaldēt, un tas ir pretrunā ar to citu grozījumu, kur tiek piedāvāts samazināt par 5% jo mēs balsosim tad pēc. Dargie kolēģi, es pārtraucu šeit debatu, saka priekšsēdētājs, es piedāvāju balsot rinda par rindai, pozīcija pa pozīcijai, tad no sākuma par summu, arī attiecīgi par likšanu rezervē. Un tad, tā kā uh, ir arī dažādi komentāri, pēc tam mēs balsosim par komentāru, ko piedāvā uh, Eh, referents, un ja atbalsts ir vairākums, tad attiecīgi mēs to pieņemam, un ja nav vairākuma, tad mēs balsojam par citiem grozījumiem no šīs sērijas. Man nav nekādas izmaiņas par komentāriem, par piezīmēm. Viss man ir bez izmaiņām. Labi, eh, bet tad, kad mēs redzēsim, ka ir kāds komentārs, tad mēs atkal vērsīsim uz to uzmanību. Tātad 20.01. Kas ir pār? Paldies pret. Atturas pieņemts. 20.69 pār. Pret. Atturas pieņemts. Tagad 20.57 par summu arī summu un to, ko liksim rezervē. Kas pār? Pret. Nav pret. Atturas. Pieņemts. Par komentāru. Tas ir referenta komentārs. Piezīme. Kas ir par? Kas ir pret?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 45 ir klāt un divi nes kāpēc nebalso, atsakās balsot, 25 ir par, 17 ir pret. Tad mēs esam nobalsojuši par referentu komentāru un pārējie visi ir attiecīgi atkrituši un mēs esam noregulējuši mierīgā garā šo problēmu. Tā tas ir. Labi, tālāk. Mēs varētu pāriet. Šī problēma, šī konkrētā ir noregulēta, sakārtota, bet eh, gan jau. Protams, mums vēl ir arī tā sauktā rezolūcija vai pamatojums, eh, bet tagad mēs pāršķiram lapas pusi un redzam 819. grozījumu. Tad visa šī lapas puse principā atkrīt arī šis un visi pārējie šajā lapas pusē. Un mēs atgriežamies Nē, tomēr 48, 89. Šeit ir divi komentāri vai piezīmes, vai referents piekrīt šiem komentāriem, ko piedāvā tiecīgais deputāts. Šķiet, ka tas ir saistīts. Referents ir pret, kas ir par? Un kas ir pret? tikai EPP, tad vairums ir pār, šis komentārs tiek atstāts. Un tagad mēs nonākam pie citiem ceļa izdevumiem. Atkal tā pati problēma, vai mēs varētu uzskatīt, ka iepriekšējais balsojums ir šo lietu sakārtojis. Tas ir tas pats, tā, tā pati balsošana, tas pats balsojums. Labi, mēs uzskatām, ka tas ir ietverts. Labi, tad mēs varam pāriet pie piemaksa par vispārējiem izdevumiem. Tad šeit Portaša kungs ir kaut ko teikt, lūdzu. Priekšsēdētāji, es sastādīju grozījumu, kurā piedāvāju samazināt summu par 25%. Runājot par uh, vispārīgajām summām uh, dienas naudās deputātiem. Tagad grozījumā uh, ir teikts, ka šim ir uh, jābūt tikai tādam simboliskam samazinājumam, un 5%, nu jā, tas ir visai simboliski. Tādā veidā mēs varētu ietaupīt 2 miljonus eiro. Un mums ir jāsaprot, kas ir likts uz spēles, un vai tas ir paprātām deputātiem vai viņi ir gatavi samazināt savus ienākumus. Tātad 5%, es piedāvu 5%. Es domāju, sākumā balsot par referentu priekšlikumu, savādāk tam visam nebūs nekāds jēgas. Tas saistīts ar skaitļiem. Un mums par to ir jābalso pirms referenta grozījuma. Tātad referents piedāvā iesaldēt līdzekļus, es piedāvāju samazināt tos par 5%. Sākumā jā, jābalso par samazinājumu, pēc tam par līdzekļu iesaldēšanu. 5% samazinājums. Tas ir tāds simbolisks debats. Es tagad nerunāšu par uh, leģitimitāti, saka Fernandesa kungs. Uh, Portaša kungs iesniedza grozījumu iesaldēt uh, algas, un tad Portaša kungs piedāvāja grozījumu, ka ir jāizmazina vispārējie izdevumi par 25%, bet tagad Portaša kungs runā par vispārīgiem izdevumiem, kas nav saistīti ar uh, deputātu algām, ar deputātu ienākumiem. Tātad tie ir izdevumi, lai uzturētu biroju, Spāniju un uh, ir paredzēta citām lietām. Mums ir jāiesaldē šie līdzekļi, lai nebūtu juridisku grūtību. Un mēs pieprasījām, lai birojas izstrādā konkrētu priekšlikumu. Es patiešām esmu nobažījies, vai šis samazinājums par 5% ir legāls, vai tas nevarētu pārkāpt uh, deputātu statūtus. Mums ir jāsaprot arī visi juridiskie parametri, un tie ir jāņem vērā. Ja mēs runājam par balsošanas procedūru, Es neesmu pret izņēmumiem. Labi, Portašs kungs šeit var piedāvāt atkāpes, bet es sapratu, ka sākumā ir jābalso par referenta grozījumu. Tā ir normāla procedūra, kāda esam līdz šim izmantojuši. Nu jā, ja mēs daram otrādi, man nav nekas pretī. Bien. Je remercie. Paldies referentam par eleganto attieksmi Parasti budžeta komitejā mums ir noteikti noteikumi, un to mēs arī īstenojam. Mēs runājam par katru pozīciju, no sākuma mēs runājam par referenta grozījumu, un tālāk visu pārējo attiecīgā secībā, vai tas ir tuvāk vai tālāk no konteksta. Tad no nu, Ārtonga kungam vārds. Vai jūs gribētu kaut ko teikt, Ārtonga kungs? Lūdzu apart from the procedural questions. Līdztekus procedurāliem jautājumiem es gribēju teikt, ka ja mēs samazinām uh, budžeta pozīcijā līdzekļu daudzumu, tad tas ir ļoti spēcīgs signāls ekonomiskās krīzes apstākļos. Labi, piedāvāju balsot. Par portašu kunga grozījumu 985 plus mutiskais grozījums 985. Kurš par? pret atturas noraidīts. Džurāns kundze ir atturējusies. Tagad mēs atgriežamies pie referentu grozījuma 2003 un 2075. Tie ir referenta grozījumi. Mēs esam šobrīd 1006 kategorijā, kas ir par šiem grozījumiem, kas ir pret. Loģiski atturas, tātad tas ir pieņemts. Vai mēs varam uzskatīt, ka visi pārējie atkrīt, izņemot Vandālena komentārs par full accountability? Tas ir atsaukts. Labi. Tagad mēs pāriem pie nelēm skatījumiem. Lūdzu, Pereskungs. Precizējot par vispārīgiem izdevumiem, es saprotu, ka ja deputāti neizmanto visu šo summu, tad viņi to var uh, atdot atpakaļ. Nu, tad tādā veidā mēs būsim arī cēluši savu imidžu sabiedrības acīs. Donc, uh, Tiešām skaļi aplausi Un mēs ļoti ceram, ka Elas kungs arī rādīs piemēru šai ziņā. Un mēs sekosim šim paraugam labajam. Labi. 20.06 referenta kungrozības, kas ir par. Paldies un pret. Atturas. Es uzskatu, ka kopumā par šo te grozījumu attiecībā uz Lisabonas līgumu no referenta visi piekrīt bet eh, tālāk. 41.10. Artonga kunga, kas ir par pret, atturs noraidīts. 20.12. no referenta kunga grozījums, kurš ir par pret, atturas pieņemts. Tālāk konservatīvā grupa 875. Eh, atsaukts ir, tagad vairs nav. Tālāk mēs pie pāriem darbiniekiem esam 2008 no referenta, kas ir par pret. Sociālisti, kas atturas. Nu, vairums ir par, un tas ir pieņemts. Tālāk pārējiem. Nākamais eh, no šīta sākot atkrīt, visi atkrīt. Šajā pozīcijā. Tālāk mums ir pozīcija konferenču tulki. Šeit vajadzētu pa jaunam balsot. 26,7 no referenta kunga grozījums, kurš ir pār, pret, atturas pieņemts. E, par summām viss atkarīt, bet ir par rezervi. Tātad 874 Tur jau ir rīcība no, mēs atsaucam, tur jau birojā mēs vienojāmies, tad mēs varam atsaukt to, tas vairs nav. Vai tas attiec arī uz 886 un 827, tas ir ietverts iepriekšējā balsojumā, jā, tas ir ietverts, labi, labi. Tagad mēs pārējām pie 2016 eh, no, grozījums no referenta, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. Arī pakalpojumi 2068 iesniedz referents, kas ir par pret. Neviens atturas pieņemts vienbalsīgi. Vispārējā pozīcijā atkrīt, nē, Porteškungs jūs, eh, Porteškungs bija pret, tātad pret viena balss. Nākamā pozīcija 41.12. Artonkungs, kurš ir par pret. Atturs noraidīts. Vandāliens ir atsaucis savu. 41.13 e, no Hartonga, kurš ir par pret. Atturs noraidīts. Vandāliens ir atsaucis savējo. 879 no koncertīva grupas. E, referents ir pret, kas ir par. Paldies, pret Paldies, atturas noraidīts. Nākamā laps būs 41.14 hartongs, kas par pret atturas noraidīts. 900. Nu, tā referents ir pret, kas ir par, kas ir pret, atturas noraidīts. Tas ir identisks nākamajam, un tagad mēs 426 ir atsaukts un 885. Zaļie un Eiropas brīvā apvienība ir atsaukusi savu 885. Jā, tā tas ir. Tālāk 41.15. Hartonga kungs, kas pārpret atturas noraidīts. Tālāk. 836. ir atsaukts. Man tas ir sociālistu priekšlikums, tas ir atsaukts 894. Zaļie atstājuši, ne, atsaukuši. Tas ir atsaukts. 4434, Vandālena kungs ir atsaucis arī. Labi. Tālāk nākamā lapspusē uzturēšana. 831 ir atsaukts. 889 no zaļo grupas ir arī atsaukts. Enerģijas patēriņš 2073 iesniedz referents, kas ir par pret atturas pieņemts. Tālāk visi pārējie atkrīt šajā pozīcijā un mēs atgriežamies pie ēku drošības un novērošanas divi kopā blokā abi no referenta, kas par pret atturas pieņemts vienbalsīgi, jebkurā gadījumā pieņemts. 992. nākamā pozīcija, no gojas referents pret, kas par? Pret. Paldies, noraidīts. Arī nākamais un tālāk pozīcija 214 Šeit ir divi grozījumi no gojas referents ir pret, kas ir pār un kas ir pret un atturas noraidīts. Tālāk transporta līdzekļi. Vandālina kungs nav vairs mm, piedāvājis savu tālāk no gojas referents pret, kas ir par. Kas ir pret? Paldies. Ieskaitot Bārbaru. Tātad noraidīts, un līdz ar to mēs varam pāriet pie 230. pozīcijas. Atkal ir gojas grozījums, referents ir pret, kas ir par. Paldies un pret. Bārbara ir pret, bet lielāks vairākums arī ir pret, tātad noraidīts. Citi administīvie izdevumi atkal gojas grozījums, kas ir par, pret, atturas noraidīts. Par Eiropas ogļu ņemsīs kompensāciju grozījums no referenta, kas ir par pret atturas pieņemts. Un šķiet, ka visi pārējie cipar ziņā atkarīt, bet vēl ir rezerves lūgums attiecīgi likt rezervē. 878. Sociālisti ir pār. Kas ir pret? Kas ir pret? Atturas. Tālāk no, tāda noraidīts. 302. pozīcija ir Fernandesa kungas grozījums tikai attiecībā uz piezīmi, kas ir pār. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk par summām atkā 4437, referenci pret, kas ir par, pret, atturs, noraidīts. 920, referenci pret, kas par, pret, atturs, noraidīts. Un līdz ar to nākamais arī ir noraidīts, jo tas ir identisks ar iepriekšējo tālāk par sanāksmēm. 880 konservatīva grozījums, referenci ir pret, kas ir par Paldies un pret. Atturas noraidīts. Vandālens arī par sanāksmēm vairs neko negrib. Bet vēl ir izdevumi par ceļojuma aģentūras pakalpojumiem. Artonga kunga grozījums 416 pār pret atturs noraidīts. 833 ir atsaukts un zaļo grozījums 891 referenci pret, kas ir par, vai ir atsaukts arī, ja? Zaļie, jā, ir gatavi atsaukt šo grozījumu. Tas bija pakļāvušies ir referentas piedienam, tātad ir atsaukuši pozīcija. Nē, 653 grozījums no Aldes ir arī mutiskais grozījums no referenta. Tas ir tiešām ierakstīts sarakstā. Nevajadzētu jaunu pozīciju, bet uh, apropriācijas jāiek, jāliek esošaja. Mums jau ir līnija šim, pozīcija jau eksistē priekš šādas kategorijas. Un uh, Tas nav ļoti skaisti divas līnijas veltīt, divas pozīcijas vienam un tev pašam, tāpēc es piedāvāju komentārā ierakstīt. Esošajā rindā 3. Tātad rakstīt eh, remarkā to, kas ir rakstīts mutiskajā grosījumā. Labi. Par šo Un nākamais arī grozījums. Tātad par šo komentāru, kas ir par un pret atturas. Tad mēs esam izlēmuši. Tas ietver arī afeta grozījumu un dafa kungu. Acquisition pārējām pie uh, ekspertīžu ieguves. 2071 ir atsaukts. Referenta kungs. Jā, es skaidroju, un par to jau te tika runāts. Es atsaucu grozījumu, kas bija pētījumiem, izmēģinājumu produktiem 2 miljonus un prasu, lai Uh, ārkārtas rezervē, tātad neparedzētiem gadījumiem, ielikt šos līdzekļus. Oui, donc, ça n'est pas. Tā tad uh, tā nav, tas nav, uh, tas nav atsaukums, bet tas ir līdzekļu izlietojuma maiņa, tātad par šiem diviem miljoniem, un attiecīgi arī par pozīcijas, tātad mēs to ieliekam pozīcijā pie ārkārtas rezervēm. Bet mēs vienkārši atceļam šo grozījumu. Vai visi ir sapratuši, visiem skaidrs? Tā tad es aicinu balsot par šo groziņu ar attiecīgu pievienojumu. Kas par? Pret? Domāju, ka elektroniski vajadzētu pārbaudīt. Mēs esam 44. 40 balso. Visi nebalso. Jā, no sociālistiem nav pietiekami daudz nobalsojuši, saka priekšsēdētājs. Tautas partijas, no tautas partijas puses bija pa daudz. Es nevarēju balsot. Tātad mēģiniet uh, balsot. Jā, tagad atkal viens sociālists padaudz. Tā tad nevar tādā veidā. Tā tad aizvietotais nevar tomēr balsot šajā gadījumā. Labi, tad atturieties. Atturieties. Pārtraucam balsojumu. Uh, beidzam balsot. Beidzam balsot. 23 par 18 pret, tā tad grozījums, uh, referenta grozījums ir pieņemts vienam kolēģim atroties. Tālāk. Jāatgriežas pie rezervēm. 838 saiknes ar uh, eh, ASV kongresa referents neatbalst šo grozījumu. Kas par šo grozījumu? Pret. Pret šo rezervi. Tātad noraidīts. Bet ir piezīmes. Referents ir par piezīmēm. Kas par piezīmēm šajā pozīcijā? Es atvainojos, referents ir pret šīm piezīmēm. Aicinu balsot par komentāriem. Tātad referents ir pret. Kurš par? Pret. Šķiet, ka vairākums ir par, bet tomēr aicina balsot. Helga. Man ir nepieciešams paskaidrojums. Ah, okay. Um, okay. 833, saka priekšsēdētājs vāciski. 838. 838. Remarks. Rapporteur is against. Dagegen. Referents ir pret. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Personne ne veut voter. Neviens nav nobalsojis. Ah, jā, sociālists de trop. Atkal viens sociālists pa daudz. Atturieties. Beidzam balsot. 17 eh, par 21 pret piezīmes ir noraidītas. Lūk tā. Tālāk izmēģinājuma projekts, tas viss jau ir ietverts, nonākam pie uh, 20, 14 pozīcijas, uh, grozījums 2014. Divdesmit četrpadsmit grozījums. Es atvainojos, grozījums 2014, saka priekšsēdētājs. Es teicu pozīciju. Tā ir uh, uh, pozīcija izdevuma par dokumentāciju un biblioteku, par piezīmēm. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Priekšsēdā, uh, referentkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. kompetence attiecībā uz budžetu uh, birojam, tur es ierosinu to pašu. Atbalstīt biroja summas, es atceltu šo grozījumu un es aicinu 100 tūkstošus ielikt atkal šajā ārkārtas rezervē. Tā tad runa ir par 2072 grozījumu, bet es saprotu, ka tas ir atsaukts. Es viņu atsaucu, bet es nāku klajā ar mutisku grozījumu, tā saka referents. Vai arī es to daru attiecīgajā pozīcijā, attiecīgajā pozīcijā par ārkārtas eh, rezervēm, Matēras kundze? Sī, prezidente, jo um, ehm, annome. Priekšsēdētāji. Es esmu parakstījusi grozījumu 43, 46, bet mēs to atsaucam, jo tas ir biroja pārziņā. Uh, Un es tāpat apzinos, ka ka mm, šī uh, Eiropas informācijas aģentūra, Eiropas informācijas iestāde būtu ļoti nozīmīga. 43, 46 mēs atsaucam. Es uh, runāju visu autoru vārdā. Tā, tad citiem vārdiem sakot. Zināms skaits itāļu kolēģu, ku, atbalsta Greslas kundze un viņi paredzējuši iesniegt grozījumu, lai finansētu Eiropas parlamenta a, biroju Neapolē, lai veicinātu a, kontaktus ar a, vidusjūras valstu parlamentiem. Referents izsaka grozījumu, kas saistīts ar, citiem grozi, ar citu grozījumu. Izrādās, ka Mēs eh, vēl vakarā runājām ar šo eh, grozījumu autoriem. Šo, šo grozījumu autori sapratuši, ka, diemžēl, mums nebija ne juridiskās bāzes, pat ne politiskas bāzes, jo uh, birojs par to vēl nav izlēmis. Tas tāpat kā par šo vēstures namu. Tur bija politisks lēmums birojā, un uh, mēs varam kaut ko paredzēt budžetā. Par to jau mēs nobalsojām. Bet šajā gadījumā vēl nav biroja lēmums. Un es uh, saprotu, ka grozījuma iniciatīva, un arī Matēras kundzes teiktais, tā tad ir pieņemt to, ka mēs atceltam šo grozījumu. Un to viņi ir izdarījusi uh, mūsu komitejā, un uh, Eh, paziņos arī preskonferencē. Tātad viņa izsaka vēlmi, lai birojs atbalstītu šo ideju, un ja birojs atbaldīs, eh, atbalstīs šo ideju, tad mums būs juridisks un politisks pamats, un tad mēs varēsim budžeta grozīmos vai nākamā gada gro, budžetā mēs varēsim attiecīgi reaģēt. Ņemot vērā to, referenta kungs, man šķiet, eh, būtu loģiski, ja jūsu grozījums tiktu atsaukts. Protams, jums ir vārds, uh, referentkungs. Jā, es to atsaucu, kā es teicu, es atsaucu šo grozījumu un es nāku klajā ar mutisku grozījumu. Tātad šeit vai ārkārtas uh, uh pozīcijā par šiem 100 uh, tūkstošiem. Tas ir cipars, uh, par ko bija runa ar biroju. Es aicinu nemainīt šo summu. Es aicina šos 100 tūkstošus eiro ielikt neparedzēto gadījumu rezervei, tātad in contingency reserve. Jūs lūdzat vārdu? Nē, neviens vairāk neprasīja vārdu. Labi. Es aicinu balsot par grozījumu 2072 referenta grozījums. Ora, uh, mutiskā grozījuma formā. Tātad mēs vairs te nerunājam par Neapoli. Lūk tā. Vairāk par kaprī nav runa. Viss beidzies. Un tā tad kas par šo ārkārtas rezervi, kas pret? Pārbaudīsim elektroniski šo balsojumu, lai redzētu, kas te gal galā ir. Bet jūs, kundze, nevarat balsot no sociālistu puses, jo pārāk daudz sociālistu šai zālē. Labi, beidzam balsot. 25 pār 16 pret. Tātad tiek izlemts par grozījumu šādā formā. Tālāk varam pāriet pie digitālas un tradicionālā, digitālām un tradicionālām publikācijām 25, 2059 referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Vai tas nozīmē, ka pārējie atkrīt attiecībā uz summām šajā pozīcijā, jā? Ja? Tad mēs pārējām pie nākošās pozīcijas. 994. grozījums iesniegusi gojumu referents, kurš par pret atturas noraidīts. 44, 40 vandālina grozījums, referents pret, kas par pret atturas noraidīts. 882. konservatīvie referents pret, kas par pret atturas noraidīts. 922. FD iesniegusi referents par, kas par pret atturs noraidīts. Tātad neviens grozījums šajā pozīcijā nav apstiprināts. Nākošā pozīcija - parlamentārium. 901. referents pret, kas par pret atturas noraidīts. Nākošā pozīcija - 231. labs puse 995. Eh, grozījums referents pret, kas par? Pret. Atturs noraidīts. Un arī nākošais. Pāriem pie semināru organizēšanas. 2015 eh, grozījums. Tur ir runa tikai par piezīmēm. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. jābalso par goja grozījumu, jo tur eh, ir runa par cipariem. 980. kas par pret atturas noraidīts. 828. ir atsaukts, ja es pareizi saprotu. Bet par 884. mums ir jābalso konservatīvu grozījums, referents pret, kas par pret atturas noraidīts. Tālāk nākošā pozīcija 883. grozījums ir referents pret, kas par pret atturas noraidīts. Un uh, tāpat arī vandālien grozījums. Tālāk nākošā lapas puse. Referenta grozījums par Lisabonas līgumu 2007. Pieņem, ka esam par. Pret atturās Lisabonas uh, ietekme. 44.43 atkrīt. Tālāk iemaksas Eiropas līmeņa politiskajām partijām. 41.17. Hartung grozījums, referents pret, kas par, pret, atturs, noraidīts. 44.44. Man dālien grozījums, citi cipari tikai referents pret, kas par, pret, atturs, noraidīts. 902. Uh, eh, referents pret, kas par, pret, atturās, noraidīts. Tāpat arī pārējie identiskie grozījumi šajā pozīcijā. Tālāk iemaksas Eiropas politiskajiem fondiem. Atkal Hartunga grozījums 41.18 referents pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. 44.45 man dālēn grozījums, tikā citas cipari, referents pret, kas par, pret, atturas, noraidīts. 903. referents pret, kas par, pret Eh, pret atturas noraidīts. Tāpat kā pārējie. 2010 grozījums eh, atkal Lisbons līgumu eh, pieņemts. Pieņemam, ka esam nobalsojuši par visiem grozījumiem par Lisbons līgumu. 982. goja grozījums, referents pret, kas par? Pret. Aturs noraidīts un arī nākamais. 20.04 grozījums eh, no referenta, kas par pret atturs pieņemts. Pārējām pie rezervi neparedzētiem izdevumiem. Mēs jau pieņēmām grozījumu, kas uz to attiecas uz šo rezervi, un es aicinu pievien, eh, eh, pievienot blokā 208 un 204, tātad blokā balsojam, kas par Garant, šeit ir runa par 2008, eh, 2004 par ārkārtas rezervi. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemti šie grozījumi. Tad pārējie atkrīt. EMAS rezerve. Ref, referent grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 2060 eh, grozījums. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Esam pabeiguši balsot par parlamentu. Tātad par finansējumu esam pabeiguši balsot. Bet vēl neesam pabeiguši uh, Fernandes kunga ziņojumu. Pāriem pie tiesas. Grozījums 2023. Uh, eh, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējie atkrīt. 20, 24 grozījums, referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Nākošais atkrīt, tālāk pagaidu pabalstī, referenta grozījums 20, 26, kas par pret atturas pieņemts. Pensijas 20, 27, referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts provizoriskās apropriācijas 2028 referenta grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Algas un piemaksas 2029 referenta grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Piemaksas, kas saistīts ar pienākumu pildīšanas uzsākšanu 345. referenta grozījums tikai par summām, kas pas le rapporteur. Es atvainojos, tas nav referenta grozījums, tas ir juridiskās komitejas grozījums. Man saka, ka referents esot pār, bet man šķiet, ka viņš ir pret. Viņš ir pret, jā. Kas pār? Neviens. Kas pret? Visi. Pazūd. Provizoriskās apropriācijas 20-30 grozījums. Referents grozījums, kas pār? Pret. Atturs pieņemts. 331. Pār ārējiem pakalpojumiem e, juridiskā komiteja atkal referents ir pret. Kas par? Pret. Lielākais vairākums pret noraidīts. E, tālāk e, apmācība, referents ir pret. Kas par? Pret. Atturs noraidīts. Sociālie kontakti Uh, 333. grozījums, juridiskās komitejas grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Es uh, saprotu, ka grozījums 20, 31, 20, 32 un 20, 33 uh, tie ir atsaukti. atsaukti. Nonāku pie 2035 grozījuma, aprīkojuma un programmatūras pirkums darbi apkopunas apsaimniekošana. 2035 grozījums, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Tālāk nākošā pozīcijā arī pakalpojumi, programmatūra un tā tālāk. 2036, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Nākamā lapas puse. 338. Eh, grozījums juridiskā komiteja referents pret, eh, kas par eh, pret atturs noraidīts. 337. juridiskā komiteja referents joprojām pret, kas par pret atturs noraidīts. 338. juridiskā komiteja referents pret, kas par pret. Tas pats vairākums noraidīts. 339. juridiskā komiteja, tāpat situācija, tas pats vairākums noraidīts. 340. juridiskā komiteja, tas pats, tas pats vairākums noraidīts. 341. Uh, juridiskā komiteja, tas pats atkal, tas pats vairākums noraidīts. Vispārējās publikācijas 2034, tas ir atsaukts. 342. juridiskā komiteja, atkal tas pats. Tas pats vairākums pret, tas pats rezultāts noraidīts. Tiesības, eh, kas saistīts ar stāšanos amatā un attiecību izbeigšanu 2038, referents grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. Atalgojums un piemaksas 2061 grozījums, referents grozījums, kas par, pret, atturas pieņemts. Eiropas sociā, ekonomisko, ekonomisko un sociālo lietu komiteja grozījums 2020. Referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk. Algas un piemaksas. 2022 referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pārējie atkrīt šajā pozīcijā. Pārējie darbinieki 41.04. Hartongas grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Nākamā pozīcija 41.05. grozījums, Hartongas grozījums, kas par pret atturs noraidīts. Tas pats vairākums. Tālāk dažādi izdevumi saistībā ar komitejas sanāksmēm 46.14. Vetmanas kundzes grozījums, kas par pret atturs noraidīts un vairākums ir pret tātad noraidīts. Mutiskā tulkošana 2021 iesniedz Fernandes kungs, kas par pret atturas pieņemts. Tas uh, viss šajā pozīcijā reģiona komiteja, algas un pabalsta. Jūsu grozījums ir atsaukts, cik es saprotu, tas ir atsaukts. Balsojam par Hartonga grozījumu 4101. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pārējie darbinieki. Vēl viens Hartonga kunga grozījums 4102, kas par pret atturas noraidīts. Tulkošanas pakalpojumi reģionu komitejai 2040 grozījums, Fernandes grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tas viss šajā pozīcijā. Tālāk par kvalifikācijas celšanu 2037 grozījums, kas par pret atturas pieņemts uzkopšana un uzturēšana, 2041 referenta grūzījums, kas par pret atturas pieņemts. Enerģijas patēriņš 2042 referenta grūzījums, kas par pret atturas pieņemts. Ēku drošību novēro, novērošana 2043 referenta grūzījums, kas par pret atturas pieņemts. 2062, tas ir atsaukts referents atsaucis, arī pakalpojumi, 2044 referenta grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Telekomunikācijas 2045 e, referenta grozījums, kas par pret atturs pieņemts. 844. E, tas e, atkrīt. Algas 263 referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk sanāksmes 2048 referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Komunikācija un publikācijas 2047 referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tagad esam nonākuši pie Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja grozījuma 25 referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 2064 referenta grozījums, kas par pret atturs pieņemts. Nonākam pie Eiropas ārējās darbības dienesta. Hartonga grozījums 4107, kas par pret atturas noraidīts. Uh, 197. grozījums Kāds ir referenta ieteikums nostāja? Es ierosinu pieņemt summas, bet uh, atcelt rezervi. Tātad mēs liekam šo, šīs apropriācijas uh, iekļaujam pozīcijā. Tātad jūs aicinat uh, izņemt uh, to ārā no rezervas un ielikt pozīcijā. Kas par? Pret? Atturas? Tā tad uh, iekļāvām pozīcijā, kā to referents ir ieteicis. Tālāk, nākošā pozīcija 4107, Hartung grozījums, uh, referents pret, kas par? Pret. Atturs noraidīts. Nākošā pozīcija Arī grozījums 4107 Hartong grozījums, kas par pret atturs noraidīts. FD grozījums, uh, referents pret, kas par atturs, pret atturs noraidīts. 798. 199. Es saprotu, ka referenta grozījums ir identisks ar jau nobalsoto. Uh, Uh, budžeta projektā ir rezerve, viņš aicina saglabāt šo summu, bet iekļaut to pozīcijā. Tātad, uh, kurš par pret? Atturas pieņemts. Sociāla apdrošināšana uh, 41.07 harta un grūzījums, kas par pret atturas uh, noraidīts. Jauns grozījums 4107, uh, Harton grozījums, kas pār pret atturs noraidīts. Līgumdarbinieki. Atkal tas pats, jauns grozījums, kurā mēs uh, ieliekam naudu rezervē un uh, atjaunojam budžeta projektu, kas pār pret atturas pieņemts. Tas pats attiecas arī uz 200 grozījumu. Daram tieši tāpat, nē? Nē, te jūs esat pret. Jūs esat pret afet grozījumu. Galtierī kungs. On this amendment. Uh... Šis ir afet grozījums, tāpat kā pārējie. Mēs esam pār, referents ir pret, bet mēs vēlējāmies pievienot mutisko grozījumu and... atbrīvot rezervi, un tad uh, mēs balsosim savādāk. Ne visi vienādi. Mēs balsosim tāpat kā par citiem grozījumiem par visām summām pozīcijā, bez rezervas šoreiz. Ah oui, c'est ça. Oui, d'accord. Jā, tā ir, jā. Tā, tad citiem vārdiem sakot. Jūs esat pār grozījumu numur 200. Un referents ir pret. Lūk tā, labi. Balsojam par 200 grozījumu. Jensenes kundze. Gribēju atkal uzdot jautājumu, kurš uh, noformulē mutisko grozījumu? Mēs gribam dzirdēt, vai referentam tas ir paprātam īstenībā referentam jāizsaka mutiskajā grozījumā. Referentkungs lūdzu. Jensens kundze ir taisnība. Referents, diemžēl, nav ieslēdzis mikrofonu. Tas bija. Bon. Tātad. Jūs ierosinat, lai mēs balsotu vispirms par summām, pēc tam par rezervi. Tā? Labi. Tas nav mutisks grozījums. Labi. Tā, tad runājam par 200. grozījumu. Visiem skaidrs, vai ne? 200. grozījumā par summu. Kāda ir referenta pozīcija? Par tātad uh, atjaunot uh, budžeta projektā paredzēto un pēc tam par rezervi. Tātad pēc tam balsosim par rezervi. Bet ja vairs nebūs summa, ja tā netiks apstiprināta, tad vairs nekas nebūs, ko likt rezervē. Kas par summu? 200. Jā, jā, grozījumā. Kas pret? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Le vote est ouvert. Sākam balsot. Lūdzu, turpiniet balsot. Vēl četri. Nu, nu balsoši beidzam balsot. 18 pār, 19 pret, tad noraidīts. Vai mums ir nepieciešams tagad balsot par likšanu rezervē? Nē, nu, tāpēc, ka nav ko likt, nav vairs summas nekādas. Vai tas pats ir 201. grozījumā? Tas pats, atkal tāds pats balsojums, tas pats balsojums. Mēs uzskatām, ka tas ir tas pats, kas ir par. Kas pret? vai kāds ir kaut ko mainījis starp šiem diviem grozījumiem, tad, tad nav ko pārbaudīt elektroniski. Tas pats balsojums, kā iepriekšējā gadījumā, tālāk informācijas un komunikācijas tehnoloģija pozīcija 26.6 no referenta, kas ir par pret elektroniski pārbaudam. 26. Šeit mēs redzam, ka ir tāds jaukts attieksmes. Mēs tiešām gribam, lai jūs pamostaties, lai esat gatavi, nopelnījuši savu aperitīvu un lūdzu balsojiet 17 pār 19 pret ir noraidīts 41 no 8 atonu kungrozina, kas pār pret atturs noraidīts 202 grozījums. Tas ir jaunā operācija Galķierikungs, tas ir tas pats. Atkal tāds pats vairākums būs, tāds pats balsošanas iznākums. Bet Fernandes kungs tagad ir pār. Ļoti labi. Tad mēs atjaunojam projektu, budžeta projektu. Kas ir par? Kas ir pret? Tad par summām. Mēs atjaunojam budžeta projektā paredzēto, mēs eh, esam saņēmuši balsošanas vairākumu, un tagad vai jūs gribat arī likšanu rezervē piedāvāt? Nē, nav nekas par rezervi šeit. Neviens neko nepiedāvā par rezervi. Neviens. Labi, tomēr arī ir par rezervi tā kā grozīmā ir paredzēts runāt par rezervi, tad tā arī balsosim. Bet tā tad, ņemot vērā sociālistu teikto, teikt, to ir tomēr par rezerves atbrīvošanu. Kas ir pār, kas pret, tagad nebūs rezerves no un 4296 tagad ir, te ir rezervi, ko piedāvā Greslas kundze, un atbalsta referents, kas ir pār šo re rezervi, kas ir pret. Elektroniski pārbaudam, skatīsim, vai mēs liksim rezervē šo summu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 24 par 15 pret, tad attiecīgi 2 miljoni 500 tūkstoši ir likti rezerve. Tālāk 4108 e, aptaunkumu grozījums, kas ir par pret noraidīts. Tad 203. grozījums atkal par apropriācijām. E, tas ir, lai budžeta projektu restaurētu, kas ir pār, kas ir pret. Mēs pārbaudīsim šo balsošanu par summām elektroniski. Tā summa, kas ir attiecināma uz 203. grozījumu par mēbelēm. Sākam balsot, beidzam balsot. 20 pret 20, tātad noraidīts. nevajag vairs balsot par rezervi, jo nav nekas, ko likt, nav cipara. E, tālāk 41,8 atomkungs, kas ir par pret atturas noraidīts. 213. E, pozīcija, 41,8, kas par pret atturas noraidīts. Nākamā pozīcija, 204, ārlietu komitejas grozījums, atkal tā pati problēma no sākuma par uh, budžeta projekta atjaunošana, kas ir pār, kas ir pret. Pārbaudīsim elektroniski. 204. grozījums par summu budžeta projektā un atjaunošanu, kas tur bija paredzēts. Lūdzu, balsojiet, sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par 20, eh, tātad pret, nekas nav ko likt rezervē, nekas nav ko atjaunot. 205. grozījums, atkal tāpat dispozīcija, tas pats, tāpat es situācija. Vai kāds ir mainījis savu viedokli kopš iepriekšējā? Tad nav ko balsot. 206, atkal tas pats, tāpat situācija. 207, atkal tas pats, atkal tāds pats balsošanas rezultāts, tātad noraidīts arī. 210. atkal tā pati situācija, tā pati pozīcija, tāds pats ir vairākums par labu noraidīšanai. Tālāk izmēģinājuma projekts, tas jau ir izdarīts. Tālāk pārējām pie pozīcijas 3000, grozījums 2051 no referenta, kas ir par, kas ir pret, Pārbaudām elektroniski, jo šeit mums ir dažādi viedokļi. Mēs eh, balsojam par 2051. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam. 16 pār 23 pret noraidīts. Tad man ir jāpiedāvā 41.09, kas ir pār pret at, noraidīts. Tad esam nonākuši līdz 209. Un 209. Atkal no sākuma balsojam par summu, un tad pēc tam vēl liksim to rezervē par summu, ko var teikt referents par 209. Lūdzu, jums vārds. Es pieņēmu summu un es piedāvāju. Piecus miljonus. Tas ir pozīcija 3000. Es, šis ir 3003. pozīcija. 208. Gro, 209. Tātad 5 miljoni ir jāparedz tik tik līdz tiek pieņemts eh, formāls lēmums atvērt eh, ES delegāciju apvienotajos Emirātos. Labi, no sākuma mēs par summu balsojam. Un pēc tam par to vēl liksim rezervē par summu atjaunot budžeta projekta paredzēto, kas ir par. Paldies, kas ir pret. Atturas, tad mēs pāredzam un atjaunojam šo summu projektā. Eh, tālāk par rezervē likšanu. Ir paredzēts. Tā paredzēt eh, rezervē 13, tūkstoši, 13 miljoni 300 tūkstoši, bet rezervē ir tikai 5 miljoni precizējot, ka tas ir saistīts tieši ar ES delegāciju apvienotajos Arābu Emirātos. Tik par šo priekšlikumu runājot, kas ir par. Jums ir nepieciešams padomāt kādu laiku. Referents piedāvā likt rezervē 5 miljonus nevis 13 eh, miljonus ar pusi, bet 5. 5 miljoni, kas ir saistīti konkrēti ar kādu nosacījumu. 5 miljoni Tie ir 5 miljoni, kas ir paredzēti ES delegācijas eh, atvēršanai apvienotajos Arābu Emirātos, kas atbalsta šādu, eh, šādu summas rezervēšanu. Laikam neesmu pareizi kaut ko sapratis, lūdzu referentam vārds. Es eh, iesniedzu grozījumu, vienmēr cenšoties panākt kompromisu. Es cerēju, ka mums būs kompromiss, bet tagad es redzu, ka ir savādāk, tāpēc es atsaucu savu mutisko grozījumu. Labi, tad man vajadzētu piedāvāt šo likšanu 13 miljonu un 300 tūkstošu apmērā. Rezervēsim 13 miljonus. Tad atjaunojam to ciparu, kas bija rezervēts, paredzēts budžeta projektā. No sākuma mēs par summu pēc tam par likšanu rezervē 13,5 miljoni. Kas ir par? Kas ir pret? Sociālisti, bet tie tie vienīgie, tāpēc ir noraidīta šī summa un nav arī ko likt rezervē. Labi, rezervē tomēr būs 13,5 miljoni. Labi, mēs pieņemam šo grozījumu 13,5 1,5 miljoni, kas tiek likti rezervē. Es atvainojos par šo sajukumu tālāk. 2009, at, 209 no 49, 4109. Āršai par darbinieku un ārie pakalpojumu. 2053 no referenta, kas ir par, kas ir pret. No referenta 2053 grozījums Kas ir pār, kas ir pret šo grozījumu 2053? Vajadzētu pārbaudīt elektroniski. Mēs balsojam elektroniski par grozījumu numuru 2053. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Un kāds tad ir rezultāts? 20 pār 19 pret ir pieņemts šis grozījums. Tālāk nākamais atkrīt, atkal 209. Vairāk nevajag balsot par summām, bet mēs balsojam par līdzšanu rezervē, ja, referentkungs. Tas ir tas pats, tā pati situācija kā iepriekšējā reizē, tas jau ir ietverts. Tātad tas iepriekšējais attiecās uz visām līnijām, tad 25. Eh, tālāk nākamā pozīcija 25.4. Fernandeša kungs eh, referents ir par, kas par? Kas ir pret? Vajadzētu pārbaudīt, šķiet, ka ir tāpat kā iepriekš, bet nu kā, ko var zināt. Tad mēs balsojam par 2054. sākam balsot, aši balsojiet, beidzam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 19 pret, atkal tāda ļoti neliels pārsvars pieņemts. Pārējais viss atkarīt šajā pozīcijā. Nākamā pozīcija, nu, grozījums 2052 no referenta, kas par, kas pret. Atturas atkal rezultāts līdzīgs kā iepriekš. Neviens neko nav mainījis pēc iepriekšējā balsojuma, tad ir pieņemts. Un pārējie tātad šajā pozīcijā atkarīt eh, tālāk pozīcija 304, 2056 no referenta, kas ir par. Un pret eh, atkal tas pats vairākums, neviens neko nav mainījis. Tad ir pieņemts un pārējais atkarīt, un tagad esam 4109 eh, atomkungs, kas ir pār, kas pret noraidīts. Un esam nonākuši līdz pēdējai pozīcijai, 265 no referenta, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Pēdējais grozījums par organigramu, organogramu. Lūdzu, balsojiet. E, referents ir pret, kas ir par, pret, noraidīts. Labi, paldies, mēs esam pabeiguši. Citācijā. Sveicam referenta kungu. Apsveic jūs, referenta kungs, un es eh, arī saku paldies referentam. Es un Referent kungs, mēs prezentēsim rezultātu nelielā preskonferencē pulkstenis 14. Mēs teiksim, ka budžeta komitejai ir paveicies panākt līdzsvaru. Uh, Eh, ka ir noteiktas problēmas, ko izraisa situācija, ka ir vajadzības, un mēs panācām līdzsvaru ar vajadzībām un ambīcijām. Un tad tie, kas nepiedalās koordinātoru sanāksmē, var iet prom, varbūt mums vajadzētu ar eh, koordinātoriem un Raimeru Bēgis kungu pārunāt. Tad 11. oktobrī mēs balsosim par rezolūciju. Tad 11. oktobrs nākamā sanāksme, mēs balsosim par rezolūciju. Tātad pārtraukums ir uz divām minūtēm.